Państwa, rozpoczynamy kolejny punkt. Dāmas un kungi, lūdzu atsāksim sanāksmi un ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punktam, kas ir komisijas ziņojums Eiropas parlamentam un padomē par marķēšanas schēmu. Tātad par vietējās lauksaimniecības un tiešās tirdzniecības marķēšanas schēmu. Uh, un par eh, komisijas ziņojumu par fakultatīvo kvalitāti, kvalitātes apzīmējumu Selu lauksaimniecības produkts. Šie ir divi komisijas ziņojumi, kā jau es norādīju. un tie ir iesniegti pēc parlamenta aicinājuma strādāt pie lauksainiecības produktu kvalitātes. Tātad pirmais ziņojums attiecas uz uh, tiešo tirdzniecību un vietējo lauksaimniecību, un otrais ir fakultatīvais kvalitātes apzīmējums salu lauksaimniecības produkts. Attiecībā uz pirmo ziņojumu Komisija pavisam drīz noteiks, vai šī iniciatīva ir mm, labākais variants. Tāpat arī tiek ieteikts izmantot konkrētus kvalita kvalitātes jēdzienus. Otrajā ziņojumā komisija skaidro potenciāla um, nosaukuma um, salu lauksainicijas produkts izmantošanas priešrocībām un trūkumiem. Domāju, ka pēc šī garā ievada mums tagad vajadzētu uzklausīt komisiju, lai saprastu, par ko tad īsti šeit ir runa. Saskaņā ar manām piezīmēm komisijas vārdā izteiksies Elhārdi kungs. Es gribētu sveikt arī citus komisijas pārstāvjus, jo neizdarīju to pirms tam, un gribētu arī sveikt mm, zālē klātsošos viesus. Tātad Dodu vārdu tagad Erhārta kungam, kurš izteiksies komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es runāšu par komisijas vietējo lauksaimnieku un tiešās tirniecības ziņojumu. Un pēc tam uzreiz ķeršos klāt arī ziņojumam par fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu salu lauksaimniecības produkts. Regula kvalitātes noteikumiem lauksaimniecības produktiem nosaka, ka komisijai ir jāsniedz ziņojums parlamentam par to, vai vajadzētu ieviest jaunas marķēšanas schēmas vietējiem lauksaimniekiem un tiešai tirzniecībai, lai nodrošinātu, ka ražotāji vietējā līmenī pārdodot savus produktus tiktu aizsargāti. Ziņojumā ir jāņem vērā arī kritēriji, piemēram, iespēja par oglekļā dioksīda samazināšanu pārdodot produktus vietējā reģionālā līmenī lai rastu skaidru priekšstatu par vietējo lauksaimniecību un tiešo tirdzniecību Eiropas Savienībā, Eiropas komisija ir viekusi dažādas aktivitātes, tā skaitā ir konsultējusies ar dalību valstīm, organizējusi dažādas pēdījumus, seminārus un tā tālāk. Tiešās tirdzniecības attīstīšana saskaņā ar Eirostat datiem dalībvalstu starpā ir visnotaļ uh, atšķirīga. Attiecībās patērētājiem empīriski pētījumi rāda, ka parādās interese par vietējo produktu iegādāšanos. Tagad par vides kritērijiem. Tātad ietekme, kāda būtu tiešai tirzniecībai uz vidi. Šeit komisija ir veikusi dažādus eh, pētījumus un ir veikusi arī analīzi par šiem pētījumiem un ir nākus pie secinājumiem, ka ir vajadzīgi tālāk pētniecības darbi, lai saprastu, kā tiešā tirdzniecība ietekmē patērētā izturēšanos un vai tas ļauj samazināt eh, ietekmi uz vidi. Komisija rāda, ka īsas eh, ķēdes pārtikas produktu pārdošanā ir pozitīvas attiecībā uz vidi tad, ja eh, šeit vietējā līmenī tiek pārdoti vietēji sezonāli produkti, ja tiek izmantotas vidē draudzīgas ražošanas metodes un ja to mērķis ir arī um, mazi CO2 izmeši. Tātad šeit nav nekādu skaidru uh, norāžu par to, ka kopumā tiešā tirdzniecība dotu pozitīvu uh, ietekmi uz vidi. Tātad šeit ir runa tikai par uh, tādām situācijām, kur tiek uh, ievēroti vairāki nosacījumi, ko es tikko pieminēju. Komisija vēlāk veica arī konsultācijas ar ekspertiem, lai spriestu par iespējām izveidot marķēšanas schēmu. Eksperti bija viensprātis par to, ka iespējama marķēšanas schēma eh, būtu jāveido fakultatīvā veidā, tātad tā nedrīkstētu būt obligāta. Certifikācijas un akreditācijas procedūras būtu jāveido pēc iespējas uh, nelielākā apmērā, jo tās parasti ir ļoti ilgstošas un arī izmaksā daudz. Tāpat arī ir vajadzīgi skaidri kritēriji attiecībā uz tiem produktiem, kas būtu iekļājumi šajā schēmā. Komisija konsultējās ar dažādiem ekspertiem, un visi arī piekrita, ka marķēšanas schēma būtu uh, vajadzīga tikai tad, ja tā tiktu integrēta citos pasākumos vai arī tiktu saistīta ar citiem pasākumiem, kas ļautu lauksaimniekiem uh, meklēt alternatīvus pārdošanas ceļus. Šādi pasākumi jau tiek veikti uh, lauku atbalsta uh, pasākumu ietveros. Tātad te ir runa par dažādu uh, uzņēmumu attīstīšanu, tiesniecības ķēžu saīsināšanu tā tālāk. Komisija bez atsevišķas smērķēšanas schēmas ir pētījusi un arī analizējusi kopā ar ekspertiem fakultatīvu kvalitātes eh, norādi. Šī norāde arī varētu būt reāls risinājums. Tā ir jauna marķējuma sistēma, kas ir saistīta ar kvalitātes regulu un kas tika ieviesta ar kvalitātes regulu. Tātad, piemēram, šeit parādās eh, apzīmējums kalnu produkts. Pēc eh, seku izvērtējuma, ko veica komisija pēc kvalitātes regulas pieņemšanas, uh, fakultatīvās eh, kvalitātes norādes ir efektīvs instruments lauksaimniekiem, lai ļautu norādīt, kādos apstākļos produkts ir ražots, un, un tāpat arī, lai norādītu, ka šie m, mm, papildu pasākumi ir bijuši vērtīgi. Komisija savā ziņojumā ir nonākusi pie secinājuma, ka Vispirms ir pieprasījums pēc eh, īstiem zemnieku produktiem, kurus var realizēt tiešajā tirzniecībā. Tāpat arī ir vajadzīga atpazīstamība tā, lai patērētā varētu šos produktus atšķirt no citiem. Dažādās dalībvalstīs eh, tiešā tirzniecība pašlaik eh, attīstās. Tiešo tirzniecības ķēžu attīstīšana ir saistīta ar dažādiem izaicinājumiem, kuriem ir eh, vajadzīgi citi risinājumi, nevis tikai kvalitātes norādes. Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī ir vairāki instrumenti, kas, diemžēl, netiek īstenoti saskaņotā veidā. Jauna etiķete, jauns mārķējums, kas tiktu ieviests, eh, tai vajadzētu būt vienkāršai un vajadzētu nodrošināt patērētājiem pietiekamu drošību. Komisija no nu, ziņojuma beigās ir uzdevusi vairākus jautājumus, kas ļautu ierosināt diskusiju par šī ziņojuma tālāku virzību parlamentā un arī padomē. Pirmais jautājums attiecas uz to, vai dažādie instrumenti, kas jau tagad eh, Eiropas Savienības līmenī nodrošina mm, tiešās tirzniecības attīstīšanu, tad vai šie instrumenti ir piemēroti? Un otrs jautājums. Pēc tam, kad vairākās interešu grupās tika identificēti dažādi uh, Eiropas Savienības norādījumi, piemēram, attiecībā uz higienu un tā tālāk, vai šie norādījumi nav uh, traucējoši ražotājiem. Komisija uzskata, ka uh, tiesību normās jau ir paredzēta elastība, bet, diemžēl, šis, el, šī elastība netiek pietiekami izmantota. Jautājums ir šāds, vai Eiropas parlaments un padome piekrīt komisijai šajā jautājumā, vai arī Eiropas Savienībā būtu vajadzīgi striktāki nosacījumi attiecībā uz produktu tiešo tirzniecību. Tālāk jautājums. Pēc tam, kad nacionālajā un reģionālajā līmenī jau ir ieviesti dažādi eh, apzīmējumi un marķējumi vietējās produkcijas atbalstam, uh, vai papildu Eiropas Savienības apzīmējumi nodrošinās uh, lielāku atbalstu zemniekiem un vai šāda papildu informācija patērētājs vairāk nesamulsinās. Vai marķējumam vajadzētu būt simbola vai logo formā? Un pēdējais jautājums. kādā veidā var izveidot Eiropas eh, noteikumus, kas neradīs vēl lieku slogu ražotājiem un vienlaicīgi nodrošinās arī pietiekamas garantijas lietotājiem. Tātad tā bija īsa prezentācija par vietējās lauksaimniecības un tiešās tiesniecības ziņojumu. Un tagad ziņojums par savu lauksaimniecības produktiem. Šeit gribētu teikt sekojošo. Arī šeit sākumā bija Eiropas parlamentā uzdevums sagatavot ziņojumu, vai jauns jēdziens salu lauksaimniecības produkts būtu jāizveido šeit vajadzētu ņemt vērā, ka uzdevumā bija skaidri norādīts par to, ka šeit ir runa par fakultatīvu kvalitātes apzīmējumu, nevis par mārķēšanas schēmu. Pēc tam komisija bija pavisam precīzi jāpārbauda, cik tālu uh, Šeit ir runa par pārtikas produktiem un cik tā tie ir runa par izēvielām, kas tiek uh, iegūtas salās. Tāpat arī šeit būtu jādomā par produktiem, kas tiek pārstrādāti uz salām. Komisija jau sava darba sākumā redzēja, ka definīcija attiecībā uz to, kas ir sala, īsnībā rada arī atšķirības. Eiropas Savienībā dalībvalstīs ir dažādas pieejas tam, kā definēt salu, un uh, komisija arī ir nonāks pie saviem secinājumiem. Ziņojumā īsi ir norādīts, ka salu lauksēmniecība Eiropas Savienībā ir saistīta ar ļoti daudzām struktūrālām problēmām. No režojumiem, ko komisija pētīja, mēs redzam, ka lauksainiecības uzņēmumi salās Eiropas Savienībā galvenokārt specializējas dārzkopībā. Salu lauksaimniecība ir saistīta ar vairākām īpatnībām, kas, protams, eh, rada arī struktūrālas problēmas. Un, protams, līdz ar to šīs īpatnības tiek attiecinātas arī uz produktiem. Komisijai neizdevās identificēt eh, tipiskas salu produktu eh, īpatnības, tātad kas tieši nosaka, eh, ka tas ir salas ražojums. Ziņojumā arī parādās, ka ir ļoti daudz produktu, kuriem ir norāde uz salas izcēlesmi, tātad tiek uh, reklamēti kā salu produkti. Uh, bet sala kā termins tiek uh, izmantots ļoti reti. Bieži vien tiek uh, izmantots arhipelēga nosaukums vai konkrētais salas nosaukums, jo tas mārketingā darbojas labāk. Tagad par pievienoto vērtību, kāda būtu uh, salu uh, lauksaimniecībai, salu lauksaimniecības produktiem. Jāskatās, kāda tad varētu būt uh, pievienotā vērtība šim produktam, un šeit viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Attiecībā uz ražojumu tirgošanu lauksaimnieki īpaši norāda uz to, ka šeit ir runa par konkrētu salu, par uh, produktu, kas nāk no konkrētas salas. Mēs nevarējām izskatīt nevienu konkrētu gadījumu, kur tiktu runāts tikai par salām tādā vispārīgā nozīmē. Horizontāli apzīmējumi vairāk attiecas uz tādām mazām salām, piemēram, mazas Dānijas salas vai arī Somijas salas parasti vienmēr tiek pieminēta konkrēta sala, tātad tiek minēts konkrētās salas nosaukums. Tālāk arī komisija konstatēja, ka dažos gadījumos salas viena ar otru konkurē. Un līdz ar to konkrētā salas nosaukuma izmantošana eh, konkrētās salas ražotājiem arī palīdz, jo tā ļauj uh, viņiem atrast savu pozīciju tirgū. Tagad par to, kādi tad būtu mūsu kritēriji attiecībā uz kvalitātes apzīmējuma izveidošanu salas lauksaimniecības produktus. Un šeit ziņojumā ir uzskaitīti sekojoši punkti. Arguments, kas runā pār šādas fakultatīva apzīmējuma izveidošanu, ir tāds, ka uh, E, šie, e, fakult, šīs fakultatīvās norādes saistās ar salīdzinoši nelielu birokrātiju un īsām procedūrām. Un jo īpaši, ja runa par maziem ražotājiem vai mazām salām, tad šādi apzīmējumi tiem varētu būt īpaši interesanti, jo šīs mazās salas un mazie lauksaimnieki bieži vien nevar izmantot citas e, pārdošanas schēmas, piemēram, reģionālie tirgi vai arī e, geogrāfiskās norādes pie negatīvajiem argumentiem, kāpēc nevajadzētu veidot uh, jaunu uh, fakultatīvo norādi salu lauksaimniecības produkts, ziņojumā tiek pieminēts tas, ka uh, lauksaimnieki varētu ciest, uh, jo tie jau izmanto dažādas kvalitātes schēmas, un šī jaunā norāde uh, sāks ar šīm schēmām konkurēt. Tāpat arī komisija uzskata, ka vajadzētu ņemt vērā apstākļi, ka pašlaik neeksistē nekādi vispārīgi uh, apzīmējumi attiecībā uz salām, tāpēc, ka vārds sala šķiet uh, nav pietiekami spēcīgs ierocis. Bez tam ļoti liela daļa lauksaimniecības produkti no salām mm, netiek nekur tālu eksportēti, tie tiek patērēti turpat uz vietas vai arī konkrētajā dalību valstī, kur atrodas sala. Līdz ar to nebūtu jēga šeit pieņemt Eiropas Savienības regulējumu. Noslēgumā, ja ir runa par produktiem, uz kuriem varētu attiekties šādas norādes, noteikti būtu jāierobežo šeit, eh, nevajadzētu ietvērt izēvielas apstrādes nosacījumus, vai mm, tāpat arī būtu jāskatās, vai šeit netiek ierobežots pirmais pāns. Tāpat arī vajadzētu risināt šīs salu problēmas ar struktūru politikas pasākumiem, nevis ar fakultatīvu kvalitātes norādi. Tik tā, tas būtu viss. Tie bija galvenie komisijas secinājumi par ziņojumu par salu lauksaimniecības produktu fakultatīvo norāžu sistēmas izveidošanu. Paldies! Tagad es vēlētos norādīt, ka mums ir pievienojusies uh, kupla apmeklētāju grupa. Tie ir jaunie lauksaimnieki un topošie lauksaimnieki. Nē, esmu saņēmis informāciju, no kurām valstīm ir šie lauksaimnieki, tāpēc nevaru to jums arī pavēstīt. Tagad pievērsīsimies debatēm. Runāsim par to, ko tikko mums pastāstīja komisija. Pirmais, kas vēlējās izteikties, nē, nē, es atvainojos. Šķiet, ka apmeklētāji ir no Itālijas. Diemžēl De Castro kungs nevarēja jūs apsveikt personīgi, bet tagad dodu vārdu Aņokungam. Oui, merci, euh, monsieur le président. <clears throat> Uh... Jā, paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, vēlējos pateikties komisijas pārstāvim. Ja runājam par prezentāciju un par to, ko nu pat dzirdējam, man jāatzīst, ka es īsti Mm, nesaprotu procesu, procesu, procedūru, kas tam visam ir pamatā. Es īsti neesmu pārliecināts, kādā virzienā dodas šis ziņojums vai kur tas īsti iederās visā mūsu kopējā procedūrā, bet, nu, neskatoties uz to, ja ļauts izteikt komentārus par uh, prezentāciju. Gribētu teikt, ka pirms pāris nedēļām aizsāku pašinstīvas ziņojumu par par marķēšanas schēmu, par schēmām, un, nu, un arī tur uh, parādījās līdzīgas tēmas, kā šodienas prezentācijā mēs iz, izmantojam līdzīgu terminoloģiju, mēs runājam par teritoriālu marķēšanu. Tāds ir mans pašinstīvs ziņojums. Es gan nezinu, vai tas ir iemesls, kādēļ komisija tik ļoti ātri tagad reaģēja uz geogrāfiskās izcēlesmes marķējumu. Ja tas tā ir, tad esmu ļoti priecīgs par to. Uh, bet tajā pašā laikā man ir zināmas bažas arī par, nu, pat um, apspriesto. Esmu to minējis jau arī vairāk kārt. Savā uh, ziņojumā es pieskāros arī tēmām, kas iezīmējās šo pēcpusdienu, ir zināma pārklāšanās, jo mēs runājam par cirkulāru ekonomiku. Mēs mm, runājam par to, cik uh, savstarpēji saistīti ir lauksaimnieciskie jautājumi. Mēs runājam par to, cik mums ir nepieciešama sistemātiska pieeja, lai mēs varētu ļaut lauksaimniekiem gūt patiesu pievienoto vērtību. Tā, lai a, lauksaimnieki būtu tuvu vietējiem patērētājiem. A, vai nu tas ir a, lauku reģionos vai citviet. Es nevēlos lieki tērēt laiku. Es tikai gribēju norādīt, ka esmu atvērts um, uh, sadarbībā ar komisiju strādājot pie šī jautājuma, jo ļoti svarīgi, ka tuvāko nedēļu un mēnešu laikā, kad mēs strādāsim pie šiem jautājumiem, mums jādomā par lauksaimniecību vispārīgākos vilcienos, bet mums tajā pašā laikā ir jādomā par teritoriālajām sasaistēm, starp sasaisti starp dažādām sabiedrības grupām, gan pilsētu iedzīvotājiem, gan lauka iedzīvotājiem, viņu piekļuvi lauksaimniecības produktiem. Tas, protams, ir sarežģīts jautājums, un mēs, cimāk, par to turpināsim runāt gan tuvākos mēnešos, gan tuvākos gados. Paldies! Paldies! Jāra kungam vārds. Paldies! Priekšādātājs vēlētos pateikties komisijai, jo īpaši es eh, gribētu pateikties par šo eh, tādu visnotaļ pārdomu pilno toni, kas ir ievērots komisijas ziņojumā. Šķiet, ka komisija pati ir sākusi uzdot sev jautājumus pēc tam, kad tā ir konsultējusies ar ekspertiem un arī veikusi šādus pētījumus. Tiešā tirsniecība ir ļoti vienkārša lieta, ko diemžēl paveikt ir ārkārtīgi sarežģīti. Šeit ir eh, dažādi sensitīvi mehānismi, kas ir jāpiemēro, tāpat vienlaicīgi ir jāpiemēro arī substitātes princips un nevar visu regulēt no Briseles centra. Uh, pieminēšu šeit kādu ļoti uh, interesantu piemēru no Vācijas, kas sākumā izklausījās ļoti labi, bet beigās lika bankrotēt ļoti daudziem. Tātad te bija runa par higienas prasībām kautuvēm. Uh, tika pieņemta vienot noteikumu, kas it kā izklausās ļoti labi. Uh, patērētājiem ir tiesības. Uh, pirkt uh, higieniskā veidā ražotus un apstrādātus pārtikas produktus. Tātad tas attiecas arī uz, uh, uz skautuvēm. Uf Te bija runa arī par maziem zvēriem, par uh, eh, trušiem, par, par aidām, uh, par jūras cūciņām. Tos paš gal galā uh, bieži vien neveidos uh, kautuvi. Paši uzņēmumi, kas ražo šos produktus, uh, var ieviest savas uh, kaušanas ietāsas. Tātad uh, tas uzreiz ietekmē šos uzņēmumus. Un otrais ir tas, ka parasti laukos Vācijā bija ierasts, ka tie cilvēki, kas paši tur dzīvniekus un pa patērē šos dzīvniekus uzturā, varēja arī paši tos nokaut. Tātad pats nokauj un pats apēd. Pašlaik nekas tam līdzīgs vairs nenotiek. Īstenībā eh, līdz ar to šī prakse ir bijusi pilnīgi nepiemērota un nevajadzīga. Ir skaidrs, ka vienota noteikumi ir vajadzīgi, bet šiem vienotie noteikumi noteikti ir ļoti jāpārdomā pirms pieņemšanas. Tāpat arī mums noteikti vajadzētu domāt par patērētājiem un par tiešo tirzniecību, tiešai tirzniecībai ir jādod garantijas, ka šis produkts nāk tiešām no reģiona. Šeit es varētu piekrist šādām tir tiešās tirzniecības schēmām, bet vajadzētu arī nodrošināt, lai tas, kas te ir uz etiķetes, lai būtu arī produktā iekšā. Ir skaidrs, ka mēs nevaram eh, šeit nodrošināt pilnīgu uh, sastāvu tieši no konkrētā reģiona. Uh, Tātad, ja ir kaut kāds apstrādāts produkts, tad garšvielas visticamāk nenāks tieši no šī reģiona. Man ir eh, jāizsaka pateicība komisijai, ka tā šodien ir uzsākus šādas debates. Nākamajā sasākumā šīs debates noteikti būs jāturpina. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā patērētāju vēlmes, patērētāji vēlas šo tiešo tirznieku, bet eh, mums vajadzētu nodrošināt, lai uh, šī tiešā tirdzniecība netiktu sagrauta ar pārāk striktiem priekšrakstiem. Un tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt, lai um, pārdevēji nodrošinātu, ka um, ražojums patiešām ir no šī reģiona. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka tiešā tirdzniecība ir vienkārša lieta, bet to realizēt ir sarežģīti. Chyba trochę z tym ubojem w garażu to pan przesadził. No. Tiešām. tā, tāpas atvēlēšana garāžā dzīvniekiem, manuprāt, tas ir pārmērīgi. Mums ir pievienojuši žurnālisti no Beļģijas, kas um, raksta par lauksainiecības tēmām. Nedaudz dīvaini izklausās, ka mums ir viesi no Beļģijas, jo jūs esat savā uh, dzimtajā zemē. Bet nākamais runātājs manā sarakstā ir Tarabēlas kungs. Vārds jums. Es uh, vēlējos ar jums sasveicināties, lai mums būtu arī itāļu runātājs. Priekšsēdētāji, es varu piekrist iepriekšējā runātāja teiktajam. Ir skaidrs, ka šis komisijas priešlikums dodas pareizā virzienā. Varam tam piekrist. Mums uh, vajadzētu veicināt uh, arī tiešāku tirzniecību. Ne jau visi to var darīt, bet vajadzētu atbalstīt tos lauksaimniekus, kuri vēlētos to darīt. Bet tajā pašā laikā mēs nevēlamies uzlikt uh, jaunus pienākumus un sagatavot jaunu regulējumu, kas tikai radītu papildu slogu lauksaimniekiem. Mums pēc iespējas jāsaglabā šī regula vieglāka, bet jāņem vērā arī uh, pārtikas drošība, un tādi aspekti. Tomēr regulējums jāsaglabā viegls. Bet man ir daži jautājumi par instrumentiem. Kam mēs izmantosim šos ziņojumus? Jāapskatām regulu projektus vai direktīvu projektus vai pašinstīvas atzinumus, piemēram, ko minēja mūsu kolēģis, ko viņš aizsāka mums pāris nedēļām. Bet šāda veida ziņojums, vai tas ir tāds paziņojums par nolūku, ir interesanti un kāda būs tā nākotne. Mums ir paredzēts vēlēšanas 25. maijā, mums būs arī jauns lauksaimniecības komisārs. Bet kā mēs varēsim turpināt šo darbu? Tas ir mans jautājums komisijai. Es gribētu to apspriest. Būtu ļoti interesanti to uzzināt, jo 2014. gads ir visnotaļ īpašs gads. Un, ja domājam par teritorijām, man ir jautājums, kāda ir komisijas nolūka attiecībā uz marķējumu. Mēs nevaram atļaut tādus maldinošus marķējumus. Ja runājam par um, ražošanu, par izcelsmes ražošanu, kā piemēru izmantošu vistu. Mēs uh, runājam par izcelsmi un bet mums ir jābūt uzmanīgiem, jo varētu nonākt situācijā, ka uh, ir viss tā, kas tiek ievest no ārpus uh, Eiropas Savienības, tad viņi. Uh, tad šis marķējums tiek mainīts Eiropas Savienībā, rodas maldinoši iespējas, ka tās izcelsme ir Eiropas Savienība. Ir ļoti iespējams, ka, piemēram, Itālijas uh, olīveļas ražotājs vēlētos pārcelt savu ražošanu uz Spāniju un uh, tad tajā pašā laikā izmantot Itālijas izcelsmes marķējumu. Citiem vārdiem sakot, es vēlos, lai marķējums tiktu sasaistīts ar uh, teritoriju. Ja ir uh, norādīts marķējums uz uh, vistas gaļas, ka tās izcelsme ir neliels uh, ciemats, ir jābūt garantijām, ka tas ir, uh, ka tas tā arī ir. Mēs vēlamies veicināt augstas kvalitātes ražošanu un jāmin, ka, piemēram, piena sektors pēdējās krīzes laikā ir cietis diezgan smagi un cenas ir ļoti kritušās. Uh, Mums vajag sūtīt vēstījumu ražotājiem, ka mēs augsti vērtējam vietoš, vietējo ražošanu, tajā pašā laikā jāatrod līdzsvars, lai nebūtu nekāda maldinošana informācija, kas tiek sniegta patērētājiem, lai viņi tiešām var uzticēties marķēšanas schēmai. Es vēlējos jautāt, vai komisija ir domājusi par marķēšanas jautājumiem, jo īpaši par izcelsmes marķējumu. Uh, jo pašreizējā piedāvājumā šie aspekti nav pietiekami skaidri, jo īpaši domājam par gaļas sektoru. Paldies. Paldies. Priekšsēdētājs saka, manuprāt, ir jānodrošina, lai neristies liekas administratīvs sloks lauksaimniekiem. Nākamais manā sarakstā ir Vačakovska kungs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, Kā jau Jāra kungs pareizi norādīja, es piekrītu. Pastāv problēma ar vietējām kautuvēm, jo ļoti ierobežojušie Eiropas Savienības tiesība akti ir izskauduši vietējās kautuves no tirgus. Polijā to redzam ļoti lielā apmērā. Ir noteikti reģioni, kur ir jābrauc simtiem kilometru, lai nokļūtu tuvākajā kautuvē. Par šo lietu jau mēs runājām Eh, šķiet pirms gada, kad runājām par dzīvnieku transportēšanas priekšlikumu. Eiropas parlaments uh, izlēma par labu tam, ka transportēšanas laiks būtu samazināms uh, un maksimālais ilgums būtu 8 stundas, bet, lai to izpildītu, ir jānodrošina nepieciešams kautuvju tīkls. Dzīvok, uh, dzīvnieku transportēšanā ir jāapsvēr, teiksim, uh, uh, dzīvnieku ciešanas un sāpes, un par to protestē arī dažādas organizācijas. Bet tajā pašā laikā cieš arī lauksaimnieki, jo tas sadārdzina gaļas cenu un gala beigās jau cieš patērētāji. Mums ir jāizvērtē pašreizējā situācija un jāievieš nepieciešamās izmaiņas. Es nesaku, ka kaušana varētu notikt, piemēram, garāžā, bet ja tiek nodrošināti nepieciešamie standarti, varētu atļaut arī vietējās kautuves, kas būtu ražotāju tuvumā. Tā ir problēma, kas noteikti jārisina. Otrs jautājums - birokrātija. Birokrātija uh, rada problēmas marķēšanas sakarā, jo gala beigās nemaz nebūs produktu, ko marķēt. Un uh, Eh, Polijas gadījumā tas var atsaukties uz kūpinātavām. Un te jā, var minēt nesenu piemēru, ka balst, izmantojot deleģētos aktus, tika mainītas prasības attiecībā uz gaļas kūpināšanu. Un mazās kūpinātavas Polijā nekādā veidā šos uh, Eh, standārtus nevar izpildīt. Mums Polijā ir 1500 mazas kūpinātavas, bet no 1. septembra stājas spēkā jaunā regula, un šīm mazās kūpinātavām būs eh, jābeidz savs darbs, jo tās nevar izpildīt noteiktos standārtus. Un tas būs sasās eh, ļoti negatīvas seks uz vietējiem ražotājiem un arī vietējiem patērētājiem. Eiropas Savienības regula tika sagatavota uh, pēc tam, kad lielie lauksaimniecības ražotāji izdarīja būtisku spiedienu, viņi paši nemaz nekūpina gaļu, viņi tikai rada šo gaļas, kūpinātas gaļas garšu, izmantojot ķīmiskas uh, iespējas. Es labprāt dzirdētu arī komisijas viedokli par uh, šo aspektu. Paldies! Priekšsēdētājs mēs esam uzklausījuši visus runātājus. Pēc mūsu nesenās tikšanās ar uh, lauksaimniekiem vēlējos jums pastāstīt tādu iespēju, kas man radās. Minētā problēma bija ļoti akūta lauksaimniekiem. Iespēja uh, nokaut dzīvniekus pēc iespējas tuvāk, tas ir svarīgi, jo tas arī ja šādas iespējas nav, tad tas apgrūtina iespēju pārdot gaļu vietējā apkārtnē cilvēki pat jokoja, ka, ja jūs dodaties medībās, tad jūs varat nogalināt dzīvnieku, bet mēs nevaram nokaut dzīvniekus, kas ir mūsu pašu uh, lauksaimniecībās. Mēs varam nodrošināt uh, nepieciešamos kaušanas apstākļus un arī nepieciešamos dzīvnieku labsturības standartus noteikti augstākā līmenī nekā to dara mednieki, kas uh, medī mežos var jau būt, ka mums vajadzētu ļaut, ka eh, zem, kā mednieki no sākuma uh, noķer dzīvniekus un pēc tam viņus nokauja atbilstoši standartiem. Tas, tie, protams, visi ir joki, bet ir problēma ļoti labi jāapzinās. Ja mēs tiešām vēlamies atbalstīt patiesu vietējo ražošanu un ja mēs vēlamies saīsināt šo pie, pieprasījuma un piegādes ķēdi, tas arī padarīs visu tirgu pievilcīgāku. Uh, jo vietējā tirgu pat bez marķējuma patērētāji pazīst ražotāju. Pircēji ierodās pie šī ražotāja reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās, viņi ir personiski pazīstami. Bet es piekrītu tajā pašā laikā, ka mums vajadzētu vismaz kāda veida marķējumu. Es tikai ceru, ka tas neradīs uh, pārmērīgu administratīvo slogu. Tas arī viss no manas puses, un tagad došu vārdu komisijai. Vārds komisijas pārstāvim, jo izskanēja arī vairāk jautājumu. Erhard kungs, vārds jums. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums, vai īstenībā vairāk jautājumu attiecās uz to, ko komisija ir ieplānojusi eh, darīt eh, tālāk Kā jau vairāk kārt ir norādīts, pavisam drīz beigsies šis sasaukums, un komisija šo ziņojumu, pareizāk sakot, abus šo ziņojumus gatavoja ar nolūku pirmkārt izpētīt šo tematu pēc iespējas labāk šajā īsajā laikā, Tātad tas attiecas gan uz tiešo tirzniecību un vietējiem ražojumiem, gan arī uz salu lauksainicības produktiem. Un uh, papētīt arī to, kādas iespējas šeit pastāv. Komisiju ārkārtīgi interesē jautājumi, kas saistās ar vietējiem ražojumiem un tiešo tirzniecību. Uh, Mēs gribētu saņemt atbildes uz jautājumiem, kas ir uzdoti mūsu ziņojumā. Galvenokārt mūs interesē elastīgums Eiropas Savienības instrumentos, piemēram, higiēnas jomā. Šeit vajadzētu domāt, vai ir jā, jāievieš pārmaiņas vai nē. Komisija savos pētījumos nonāca pie secinājumiem, ka no vienas puses higiēnas nozare Eiropas Savienības noteikumos jau tagad ir pietiekami elastīga. Dažas dalībvalstis šo tiesību aktu elastīgumu izmanto, citas valstis to nedara. Un mēs kopā ar dalībvalstīm, kas tiešo tirzniecību labākā vai mm, sliktākā veidā īsteno, esam arī pie tā strādājuši, un šeit mēs domājam par to, vai elastīguma nosacījumi higienas jomā a, būtu jāmaina, vai arī šeit vajadzētu a, nodrošināt labāku īstenošanu. Vēl man ir divi komentāri par to, ko mēs atklājām, a, gatavojot šos divus ziņojumus. Mēs sasaucām kopā ekspertu grupu, un kopā ar šiem ekspertiem mēs diezgan detalizēti diskutējām par to, kā lauksaimniecības produkts, kas tiek tirgots tiešajā pārdošanā, būtu jādefinē un kā tas būtu jāapraksta, lai e, patērētājs varētu patiešām pārliecināties, ka šis produkts nāk no zemnieku saimniecības. Ļoti bieži mēs uzdevām jautājumu, ko īsti sagaida patērētājs, kad viņš redz, ka lauksaimniecības produkts tiek marķēts vai apzīmēts kā zemnieku ražojums. Šeit ar ekspertiem mēs tiešām detalizēti pie tā strādājām, lai redzētu, kas tieši notiek šādos gadījumos. Proti, ja runa par gaļas produktiem, tad uh, Tiešām ir jāzina, vai dzīvnieki ir audzēti šajā zemnieku saimniecībā, un, eh, ja runa par kaušanu, tad uh, patērētāji nemaz negaida, ka šis dzīvnieks tiek kauts uh, zemnieku saimniecībā. Dzīvnieks var tikt kauts kautavē, kas atrodas netālu no zemnieku saimniecības, un pēc tam gaļa uh, Eh, tiek pārdota atkal no zemnieku saimniecības. Tātad zemnieks pārdod šo gaļu kā savējo. Tātad mēs tiešām strādājām pie tā, lai saprastu, kas tad īsti ir ietverts jēdzienā um, zemnieku produkts. Vēl kāda joma, ko mēs pētījām, ir šāda. ja kāds jēdziens tiek izveidots kā aizsargājams jēdziens, piemēram, gribu pieminēt šeit kalnu produktu, kas eh, ir ieviests ar kvalitātes regulu un ko ir pieņēmis parlaments un padome, tad mums ir jādomā par kādu jēdzienu tad īsti šeit ir runa. Šeit nesam atraduši vēl kādu labu variantu. Uh, Dažkārt dalībvalstīs jau pastāv tādas labi funkcionējošas sistēmas, kā tiek pārdoti zemnieku saimniecību produkti. Un ja mēs tagad veidosim Eiropas Savienības regulējumu, kas definē zemnieku saimniecību produktus, tad mm, šeit radīsies pretrunas ar jau labi funkcionējošām sistēmām dalībvalstīs. Un, ja, teiksim, mēs vēl iesaistam šeit franču terminus fermie, tad īstenībā šeit jau notiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības esošiem tiesību aktiem. Jauns regulējums varētu radīt vēl lielākas pretrunas. Tātad, ja mēs tiešām virzāmies uz visas Eiropas regulējumu, tad mums vajadzētu identificēt šo uh, konkrēto jēdzienu mm, - saimnieku saimniecības produkts vai arī kāds cits formulējums. Tas būtu galvenais izaicinājums. Šim jēdzienam ir piet, jābūt pietiekami skaidram, labi saprotamam, tā saturam ir jābūt uh, patērētājam patiešām skaidram. Un šis jēdziens nedrīkst arī būt uh, pretrunā jau esošajiem regulējumiem vai no Eiropas Savienības vai dalībvalstu līmenī. No komisijas puses mūs patiešām ļoti interesē uh, atbildes uz šiem mūsu ziņojumā uzdotajiem jautājumiem. Sākot no šodienas, Eiropas komisijai nav nekādu tālāku plānu par visas Eiropas marķējumu uh, produktiem attiecībā uz tiešo pārdošanu vai arī uz salu lauksaimniecības produktiem. Komisija vēlreiz pārbaudīs šos jautājumus pēc tam, kad mēs būsim saņēmuši atbildes uz mūsu šiem diviem sagatavotajiem ziņojumiem. Paldies! Bardzo dziękujemy. To rozumiem, że państwo. Liels Paldies komisijai. Tātad, cik uh, saprotu, tad jūs vēl pagaidat, gai, pagaidām gaidat arī vēl tālākus reakcijas, tālākus komentārus, un tik līdz tos saņemsiet, tad arī attiecīgi rīkosieties tālāk. Vai pareizi sapratu, vai varētu to jūs paskaidrot vēl? Labi. Es saprotu, ka Pie šī jautājuma un šīs tēmas mēs atgriezīsimies vēlāk. Šķiet, ka tālāku komentāru vai jautājumu nav, tad arī noslēgsim darbu pie šī darba kārtības punkta. Un arī šī sanāksmes uh, daļa ir noslēgusies. Un tālāk turpināsim ar koordinātoru sanāksmi, kura sāksies 5.30. Tā sāksies tikai 5.30, jo tā tikai pievienosies arī pārējie kolēģi. Lielas paldies, pagaidām darbu beidzam un ir liel, liels prieks, ka mums šodien pievienojās tik daudz viesu. Rītdien komitejas darbu atsāksim 9.00 no rīta un atgādināšu vēlreiz, ka koordinātoru sanāksme atsāksies. Sāksies 5.30, darbu atsāksim pēc 20 minūtēm sanāk tikšanās ar komisiju šodien ir beigusies. Paldies!